Paldies! Chairman, honorable member. Priekšsēdētāji, godātie deputāti. Man patiešām ir liels uh, gods šodien uzstāties jūsu priekšā. Mūsdienu dinamiskajā sabiedrībā ir uh, aizvien uh, vairāk iespēju sazināties, būt mobilam un uzzināt informāciju. Un, protams, tādēļ transports ir mūsu tautsaimniecību un dzīves mugurkauls. Transporta nozarē rodas jaunas darba vietas un tas veicina izaugsmi. Gatavojoties šīs dienas uzklausīšanai, protams, nevarēju uh, izlaist no acīm to faktu, ka transportu bieži vien uzskata par kaut ko pašsaprotamu un bieži vien tas netiek pienācīgi novērtēts Eiropā. To pat uzskata drīzāk par problēmu nekā uh, risinājumu. Darīšu visu, kas manos spēkos, lai mainītu šādu sabiedrības attieksmi, sadarbojoties ar jums, Eiropas parlamentu, lai piešķirtu šai nozarei to uzmanību un vērtību, kas tai pienākas. Uh, Jūs jau uh, balsojāt par transportu, jūs saprotat, cik tas ir svarīgs, jo balsojāt par to, lai trīskāršotu tam atvēlēto budžetu nākamajā finanšu plānā. Esmu pārliecināta, ka šāda apņemšanās, protams, uz mūsu pleciem uzliek lielu pienākumu nastu. Un jūs esat kaismīgi šī tik svarīgā lauciņa kopēji un arēji. Un, protams, transportam ir jābūt draudzīgam videi, tam ir jābūt konkurētspējīgam un iekļaujošam. Neaizmirsīsim. Transporta nozare ir svarīga cilvēkiem, cilvēki, kas pār, cilvēkiem, kas ceļo, dodas uz darbu, katram no mums, man un jums. Uh, Komisijas priekšsēdētājs uh, Junkers teica, ka jaunā komisija uh, rūpēsies par jaunu darba vietu un izaugsmas uh, radīšanu un sociālā godīguma saglabāšanu. Tas viss ir jāpatur prātā katru dienu no jauna. Mums šie principi ir jāintegrē katrā transporta politikas aspektā un eh, katrā, eh, katru savu darbu pienākumu veicot ir jādomā arī par eh, pievienotās vērtības radīšanu gan sociālā, ekonomiskā, gan arī vides aspektā. Iepriekšējais kolēģis jau man stāstīja par to, cik šie visi tīkli ir svarīgi. Loģistika vienmēr ir uh, ārkārtīgi nozīmīga, lai būtu uh, normālas, gludi darbojošās piegādes ķēdes. Uh, tas ir, uh, protams, par neatņemam mūsu mūsdienu dzīves sastāvdaļa. Bet ne Bet eh, tie, kas ir darbojušies inovāciju sektorā, saprot, ka eh, šāds lauciņš ir eh, auglīgs tikai tad, ja būs nepieciešamā infrastruktūra. Un transporta jomā infrastruktūra ir attiecīgi jāintegrē, ir jābūt tehniskai savietojamībai, neskatoties uz tā, kādu, kādu veidu cilvēku transportu izmanto. Un, piemēram, nu, vai viņi pārvietojas pa ūdeni, gaisu vai zemi vai sliedēm. Uh, ir iespējas dažādiem inovatīviem uzņēmēju darbības modeļiem. Es atbalstīšu vislabāko uh, savienojumību Eiropā, integratā, saskaņotā sistēmā. Tieši tādēļ ir jārūpējas par uh, Transeiropas tīklu īstenošanu. Ir uh, jāizskauž vājās vietas uh, transporta infrastruktūrā, un es uh, apsolu, ka patiešām cenšos gūt panākumus šajā jomā, un apsolu, ja tikšu iecelta par komisāri, es mēģināšu atrast vislabākos risinājumus labklājīgam un attīstītam transporta modelim. Es pat esmu uzņēmēja un inženiera, un raugoties caur šo skatu prizmu, zinu, ka mēs varam panākt ļoti daudz transportu jomā. Protams, jāņem vērā mūsu augstie sociālie un vides standarti. ICT, eh, IKT var būt patiešām veiksmīgs instruments, lai panāktu uh, izaugsmi. Tikai daži projekti, River Information Systems, uh, dzelzceļa pārvaldības projekti un tā tālāk. Transporta tīkli ir un paliks Eiropas vienotā tirgus galvenā sastāvdaļa lai varētu garantēt preču un personu uh, nepārtrauktu pārvadāšanu. Mums jādomā par modernu un darboties spējīgu infrastruktūru, kas ir uh, izaugsmas pamatā. Un tādā veidā mēs, protams, varētu arī veicināt Eiropas ekonomisko atveseļošanos. Ja parlaments apstiprinās manu kandidatūru, es izmantošu uh, Eh, visu savu pieredzi un apņēmību, lai varētu garantēt eh, izaugsmi un jaunas darba vietas transporta nozarē, tajā pašā laikā eh, pienesot arī savu ārtavu Eiropas zaļās darba kārtības realizēšanai. Un tagad daži vārdi par manām prioritātēm nākamo piecu gadu laikā. Tā tad ir jārunā par interoperabilitāti, par dažādu transportu veidu eh, labāku savietojamību, jo eh, jāsaka, ka visām transporta jomām ir jābūt labāk sadarbi, eh, sadarbspējīgām un savienotām. Ir jārūpējas par integrētiem uh, transporta plāniem, uh, labāku biļešu izsniegšanu. Uh, arī par to, eh, lai eh, cilvēki labprāt izmantot sabiedrisko transportu ir jābūt tādam tehnoloģiskajam grūdienam, un tas ir jāfinansē gan ar privātiem, gan valsts līdzekļiem. Eh, un, protams, ir jātīst pēc iespējas vairāk transporta nozars sastāvdaļu. Un, ja manu kandidatūru apstiprinās. Es, protams, šajā darbā mēģināšu iesaistīt pēc iespējas eh, vairāk eh, interesentu, dalību valsts, reģionus, uzņēmējus un citas organizācijas. Mana, mana dzimtā pilsēta eh, Ljubljāna, pateicoties Eiropas Sivitas projektam, eh, mūsu transporta tīkli ir uzlaboti un arī pilsētas eh, pašvaldība tagad domā par labāku un vidē draudzīgāku transporta līdzekļu ieviešanu un modernizāciju. Un jāsaka, ka šajā jomā dažādiem zaļajiem projektiem ir liela nozīme. Es to uh, gribētu izvirzīt kā vienu no galvenajiem projektiem nākamo piecu gadu laikā. Mums ir jāizmanto visas iespējas transporta, enerģijas un IKT jomā, lai varētu uzlabot Eiropas pilsētu vidi. Tāpat gribēju uzsvērt, ka viedās pilsētas Smart Cities šis projekts neskar tikai tehnoloģijas, bet arī sociālās inovācijas tādēļ, jo daudzu iesaistīto pušu sadarbība ir izšķirīgi svarīga, lai varētu labāk atpazīt mūsu priekšā esošās iespējas. Jāsaka, ka emisiju tirzniecības schēmai arī būs ļoti nozīmīga loma nākotnē. Tas uh, sasauc ar infrastruktūru un arī uh, šiem viedajiem transporta līdzekļiem. Un varētu padomāt arī par transporta līdzekļu efektīvāku izmantošanu. Un uh, tas, protams, nāks par labu videi un arī atrisinās sastrēgumu problēmu. Uh, Junker kungs teica, ja mēs vēlamies uzlabot savu nākotni, mums ir jāparūpējas par alternatīvas degvielas izmantošanu un e, vairāk jāizmanto arī atjaunīgie energoavoti. Protams, tas ir neatraujām saistīts arī ar transportu lauciņu. Mēs joprojām esam atkarīgi no naftas kā energoavota. Neaizmirsīsim ka Eiropai ir uh, jāsamazina CO2 emisijas, uh, ņemot vērā starptautiskajā arēnā dotos solījumus. Un Šefčoviča kungs jau uzsāka projektu savā jomā, un, ja tikšu ievēlēt amatā, tad esmu gatava turpināt uh, iet viņa iemītajās pēdās. Mums tagad ir jāparūpējas par projektu uzsākšanu un. Uh, jāgarantē, lai infrastruktūra būtu pietiekami laba, sazarota, lai tiktu izmantotas, eh, izmantot jaunie degvielas veidi, tādā veidā darbinot transporta līdzekļus nākotnē, bet tam, protams, ir nepieciešama infrastruktūra un savienojuma. Arī tehnoloģijas ir jāizmanto šajā jomā. Godātie deputāti, pagātnē esam uh, guvuši vairākas mācības. Viena no tām ir tāda, ka neinvestējot pietiekami daudz transporta infrastruktūrā, mums ir jārēķinās ar nepatīkamām sakām uz ilgu laiku. Mēs nevaram gaidīt, ka transports vienmēr būs par rokai, ja mēs neko nedarīsim, lai to saglabātu. ES valstu investīcijas ir uh, samazinājušās jau kopš 70. gadiem. Infrastruktūras kvalitāte līdz ar to ir cietusi. Mums ir kaut kas jādara lietas labā un esmu gatava to darīt. Tāpat darīšu visu, kas manos spēkos, lai varētu veicināt uh, integrāciju starp dažādiem transporta sektoriem, ņemot vērā to, ka uh, Ehm, galvenokārt infrastruktūras izmaksas ir jāfinansē tiem, kas to galvenokārt izmanto. Tas varētu palīdzēt zaļināt transporta sistēmu. Bez investīcijām mēs varētu zaudēt savu starptautisko konkurētspēju. Tādēļ mums ir jābūt attiecīgiem finanšu instrumentiem, ir jāpiesaista investīcijas zaļākā infrastruktūrā. Līdz ar to mēs varētu radīt jaunas darba vietas, veicināt izaugsmi un savu konkurētspēju tajā brīdī, kad tas Eiropai ir akūti nepieciešams. 300 miljārdu eiro investīciju plāns, ko piedāvāja prezidents Junkers, eh, varēs radīt jauns darbvietas nekavējoties un liks pārmies eh, pārējai uz tādu zaļāku un labāk integrētu infrastruktūru. Protams, mums ir jāizmanto instruments Connecting Europe un tā piedāvā tās iespējas un jāpiesaista finansējums no investīciju fondiem un Eiropas struktūra fondiem. Godātie deputāti! Ja man vajadzētu tagad vienā vārdā pateikt, kāda ir man nākotnes programma, es teiktu cilvēki. Ir jāapzinās sociālās problēmas, uh, tas, kā cilvēki pārvietojas, ir jāņem vērā cilvēku uh, darba apstākļi, veselības aprūpas problēmas un, protams, arī viss cits. Tiem, kas strādā uh, transporta nozarē, ir jāpiedāvā godīgi darba apstākļi. Jāsaka, ka cilvēki šeit kļūst aizvien vecāki šajā nozarē un ir arī diezgan maz sieviešu nodarbināto. Uh, Mēs nevēlamies, lai nākotnē mums pietrūktu darba roku transporta sektorā. Tieši tādēļ ir jāparūpējas, lai šī nozara kļūtu pievilcīga sevišķi jauniešu acīs. Ir jāveic pētījumi, kā varētu uzlabot uh, transporta nozares pievilcīgumu, kā varētu uh, labāk apmācību piedāvāt uh, cilvēkiem, kas tur vēlas strādāt. Un gribu teikt, ka esmu ļoti uh, pārliecināta sociālā dempinga pretiniece. Sociālajam godīgumam vienotajā tirgu ir jābūt vienam no galvenajiem principiem, un pašās eh, beigās daži vārdi par vienoto tirgu. Īstenībā tas ir, tā ir Eiropas uh, Savienības dvēsele, un uzņēmējiem, uzņēmēju, uh, uzņēmumiem Tas ir uh, izaugsmes dzinējspēks, kas varētu palīdzēt uh, atveseļoties no krīzes daudz ātrāk. Bet, protams, ir. Uh, jānojauc pēdējās tehniskās uh, un administratīvās barjeras, lai transporta pakalpojumi varētu tik, būt pieejami visiem visā Eiropā bez uh, nacionālām robežām. Tādēļ esmu gatava sadarboties ar jums un padomi, lai varētu arī pēc iespējas uh, ātrāk pieņemt ceturto dzelzceļu paketi un vienoto debešu paketi. Priekšstādētāja kungs, godātie deputāti! Eh, es esmu atklāta komisārs kandidāta, kas ir gatava risināt problēmas, sadarbojoties ar jums un uh, nerunājot aplinks. Visu, ko es darīšu, es darīšu cilvēku labā un lai uzlabotu viņu dzīves. Es ceru, ka arī jūs domājat tāpat. Paldies! Paldies par uzmanību! Un gata, esmu gatava atbildēt uz jūsu jautājumiem.